Ko mēs vēlamies, lai Eiropa sasniegtu? Ko mēs vēlamies, kur lai Eiropa investē? Kāda lai ir tās ietekme uz itāļu un visu eiropiešu ikdienas dzīvēm? Pagājušajā nedēļā komisija nāca klajā ar taisnīgu, modernu, līdzsvarotu partnerību mūsu nākotnē. Tā būs partnerība, kas vairāk būs e, kalpos mūsu pilsoņu vēlmēm, e, migrācijai un drošībai. Vairāk līdzekļus esam atvēlējuši - 33 miljārdus kopumā gandrīz, tātad plus 3 miljārdus. Un ārējā darbības dienests e, arī veidos e, partnerības ar mūsu kaimiņiem un arī tuvākiem un tālākiem kaimiņiem. Itālija jau ir daudz paveikusi šajā jomā, liela uzmanība, liela uh, atbildība uzņēmusies. Mēs gribam arī uzņēmums stiprināt to konkurences spēju. Pētniecībai un attīstībai būs uh, vairāk finansējums un Itālijas digitālā transformācija tiks atbalstīta ar Eiropas finansējumu. Investīcijas mūsu nākotnē uh, ir iespējams tikai, ja investējam arī cilvēku kapitālā, izglītībā, apmācībā. Tieši tādēļ komisija ir piedāvājusi 30 miljārdu budžeta pieaugumu Erasmus Plus programmai, Eiropas eh, mobilitātes programmai, Mums ir vairāk jāinvestē augstākā izglītībā, kā arī profesionālā izglītībā un apmācībā. 2017. gadā vairāk nekā 65 tūkstoši itāļi piedalījās Erasmus programmās. Nākamajā daudzgada finanšu plānā mēs eh, arī eh, gribam turpināt tā devētā Junkera plāna panākums. Uh, Itālija ir guvusi no tā liela labuma - apmēram 58 miljārdu eiro investīcijas Itālijā un vairāk nekā 215 tūkstoši mazo video uzņēmumu no tā ir ieguvuši. Eiropa ir privātās investīcijas veicinājusi Itālijā un arī publiskās. Tas ir vērtējums pozitīvi, jo mēs nedrīkstētu pārāk lielu slogu uzlikt nodokļu maksātājiem, ja privātā likviditāte ir pieejama Taču investīcijas patiešām daudz ko paveic visā Itālijā. 70 miljonu eiro, e, e, Trevizo vietējā slimnīcas renovācijā, 200 miljonu puglies, e, ūdens apgādes sistēmas renovācijai, e, e tīra dzermā ūdens e, piegādei un 500 miljonu ātr, ātrā interneta finansēšanā visā Itālijā platjosnes internetam. Investīju programmai nākamajā daudzgad finanšu plānā e, tas varētu ap 650 miljārdu eiro investīciju kopumā e, ar svīras principu palīdzību e, iedarbināt. Tas viss dos daudz visai Itālijai un visai Eiropai. Tas ir īpaši svarīgi šādā laikā, kad ir globālā nedrošība un arī iekšzemes izaicinājumi. Un tas var radīt uh, uzticēšanos un optimismu mājasemniecībās un uzņēmumies. Tas ir īpaši svarīgi šādos nedrošos laikos ir jāveicina arī darbiet radīšana un izaugsme. Itālijas izaugsme ir bijusi vājāka nekā Eirozonā kopumā jau daudz gadus. Tā ir struktūrāla programma. Ja ir vājāka izaugsme, tad ir mazāki darba vietu miljoniem iedzīvotāju. Tāpat laikā, un to es saku aizvien, Itālija ir viena no radošākajām tautsemniecībā pasaulē. Jūsu valsts nākotne ir jūsu pašu rokās. Dariet visu, kas ir nepieciešams, lai šo radošumu atraisītu un Itālijas tautai piedāvāt gaišāk nākotni. Godējumie deputāti, dārgais premjerkungs, ir pagājuši divi gadi, kopš esam balto grāmatu par Eiropas nākotni prezentējuši, kas iedarbināja šo, šīs izmaiņas, kuras mēs gribējam redzēt Eiropā tuvākajos gados. Pieci scenāriji iezīmēja dažādos ceļus, kurus mēs varētu iet lai kur no tiem izvēlētos. Viena no lietām ir neapšaubām, dažas lietas ir neapšaubāmas, un viena no tām ir Itālijas centrālā loma Eiropā. E, Eiropai vajag spēcīgu Itāliju, Itālijai vajag spēcīgu Eiropu. Nebija pārsteidzoši vai nejauši, kad pirmās e, baltā grāmatas rindas bija par Spinelli un Rosī manifestu. Raugoties uz nākotni, iedvesmosimies no tiem, no saviem priekšgājējiem, kas vēlējās spēcīgāku, vienotāku Eiropu redzēt nākamām paudzēm. Viņi ir uh, likuši pamatus mūsu ceļam, turpināsim šo ceļu. Paldies! Paldies, un tagad dosim vārdu uh, politisko grupu uh, runātājiem un uh, tautas partijas vārdā Vēberkungam lūdzu vārds. Priekšsētā kungs, vicepriekšsētā kungs, premjerministra kungs, sveic jūs šeit Eiropas parlamentā. Jūs sākāt jūsu runu uh, par uh, pilsoņiem, un es esmu no Bavārijas, un tad, kad tiekos ar cilvēkiem, uh, kaimiņiem, runāju ar viņiem katru dienu, uh, tiekoties ļoti dažādās. Uh, vietās. Tie ir jautājumi par jauniešiem, par sociālo taisnīgumu un daudz citi. Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, mums jādod specifiskāks atbildes nekā tas, ko dzirdējām šodien par jums. Runāt par ekonomiskām problēmām, fakts arī ir tāds, ka. Itālija ir ar um, valsts ar mazāko izaugsmas līmeni, Jurki Katainens arī to pieminēja. Tā ir nav uh, problēma tikai Itālijā, Grieķijā, bet problēma visā Eiropas Savienībā, jo mēs runājam par G7 valstīm. Tā ir viena no mūsu ekonomiskajām uh, dzinēja spēka uh, lomām. Kas ir darāms? Mums ir nepieciešama investīcija. Uh, investīcijas Eiropas Savienībā. Mm, Itālijas valdība nevar vienoties par to, ka starp Franciju un Itāliju tiks izbūvēts projekts, par kur jau vienošanās ir. Uh, Eiropas Savienībai nepieciešama stabila valdi, eh, monēta, monetārā politika un stabila valoda. Un jūsu valdība aizvien vēl di, diskutē pirms pāris nedēļām sāka diskutēt arī par to, vai jūs būsiet Eirozonas dalībvalsts vai nē. Tagad uh, Grieķija, Polija, Spānija un citas valsts ir parādījušas, ka ja vēlties veikt reformas, tad varat to un varat radīt darbvietas jauniem cilvēkiem, mainot darba tirgu. Un pat arī Vācija mēs sākām reformas, Gerhards Šrēders to sāk 2010. gada reformas 2010 ar nosaukumu vēlme reformēt ir nepieciešama, lai veidot nākotni. Un jūsu valdībā nav tā, ka jūs būtu uh, ļoti nākotnes orientēti. Un bez tam stabils budžets ir absolūti nepieciešams spēcīgai ekonomikai. Arī to neredzam Itālijā, redzam, ka mm, parāda līmenis auga. Apkopot visu, teikšu tā, ka Eiropas Savienības investīcijas uh, Itālijā ļoti lielas un problemātiski redzēt, ka um, pietrūkst uh, izaugsmes. Tā ir jūsu atbildība, nevis citu atbildība. Tā ir Itālijas valdības atbildība. Mēs pilnībā uh, respektējam to, ka jūs esat ievēlēti, ka jums ir uh, Itālijas pilsā, pilsoņu uh, dots uzticības uh, krājums. Uh, ir sarežģītāk veidot un uzturēt valdību nekā vienkārši tikai būt ievēlētam. Vēl viens punkts - migrācija. Ļoti nozīmīgs punkts. Es gribētu, kā tautas partija, izrādīt pilnu solidaritāti. Ja jūs jautājat, ka Itālijai ir nepieciešama solidaritāte, pilnībā saprotam ar pilsoņu sašutumu gadiem, gadiem Itālijai nav izrādīta solidaritāte, tā ir bijusi viena. Tādēļ mēs atbalstam šo uh, obligāto solidaritātes mehānismu Eiropas Savienībā. Taču problēma uh, mūsu skatījumā arī tāda, ka Eiropas uh, Savienības padoms uh, šī valsts. Uh, arī neveic pilnīgi visus noteikumus, kas būtu jāveic. Jūs atbalstat Eiropas pieeju, atbildot un sniedzot atbildi par Krieviju, kā Itālijas valdība pat laban jūs piekrīt sankcijām, tā ir ļoti laba vieta, jo Krievijas uh, interesēs ir bijis vainot Eiropas uh, Savienību, bet pēdējo dienu laikā, diskutējot par Venecijālu tautas partiju, mēs ļoti skaidri šeit Maduro sociālistu uh, ir. Uh, atšķirīga uh, nostāja. Uh, armijas uh, vienības uh, sāk aktivizēties un pat arī netiek piegādāti uh, medicīnas palīdzības sūtījumi. Uh, Mēs vienkārši prasām, lai būtu agrāks vēlēšanas šajā valstī. Guado ir taisnība. Šodien viņš Itālijas pilsoņiem sastādīja vēstuli, kādēļ jūsu valdība mūs neatbalsta, kādēļ Itālijas valdība neatbalsta Venecuēlas demokrātiskos spēkus. Es domāju, ka jums vajadzētu atbildēt uz šo jautājumu, ja jūs ticat kopējai Eiropas pieejai. Un pāris pārdomas vēl par uh, to, kāda ir šī apņemšanās veicināt Eiropas uh, dzīvesveidu. Un kādas saistības ar to ir saistības uh, kādai no Eiropas līmeņa aģentūrām? Jūs teicāt, ka Itāliju vairāk dzird uh, publiskās diskusijās. Es nezinu, vai skaļa balss ir tas, kas ir nepieciešams Eiropas uh, šajā procesā, bet dažkārt uh, skaļa runāšana ir līdzīga kompromisam, bet tas, kas Eiropai nepieciešams, ir kompromiss. Kompromiss, ja katrs būtu skaļš, tad nu, tas būs tikai viss skaļš, nekas cits. Noslēgumā jūs runājāt par. Uh, cilvēkiem un Eiropā lēma pieņemšanas procesu. Forca lēga piecu zvaigžņu kustība ir pārstāvēt šeit. Šeit visas partijas ir pārstāvētas. Mēs visi pārstāvam mūsu pilsoņus, esam to mūsu pilsoņiem nav elitu. Mēs pārstāvam visu mūsu pilsoņus un tādēļ šeit ir vieta, kā lemt par un kur lemt par Eiropas Savienības nākotni. Paldies! per il gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti. Un tagad eh, sociāla demokrāta frakcijas vārdā vārds priekšsēdētājiem Udo Bulmanam. Minister. Premjerministra kungs, paldies, paldies, ka ieradāties šodien šeit Eiropas parlamentā. Tas ir Eiropas demokrātijas nams, diskusija, publisko diskusiju nams un arī vieta, kur atklāti runā Tā tad atļaujiet man tieši tā arī sākt. Un runāt par to, par ko esmu nobažījies. Esmu nobažījies par to, ka mūsu uh, dibinātāji valsts uh, pārstāvis, viens no septiņiem vadošajiem uh, ekonomikas uh, valstu pārstāvjiem, aizvien uh, vairāk noved uh, valsti pie izolācijas. Un uh, no ārpuses raugoties, no vienas puses mēs nevaram uzticēties vairs Vašingtonas darbībām, kā varējām to pagātnē, un ir jauni apdraudējumi no Krievijas. Redzam, ka jūsu ekonomika virzās uz recesijas pusi. Redzam, ka rūpnieciskās ražošanas apjoms samazinās. Šajā situācijā esmu ļoti sarūktināts par nevajadzīgo eskalācijas ar Franciju un Itāliju. Kas notiek? kas notiek? Kam tas nāk par labu? Konflikti, un jūs to zinat, konfliktos, ka šajā neviens ne, nav uzvarētājs, neviens nevar uzvarēt. Tā ir situācija, kad zaudē visi, zaudē jūsu valsts un zaudē Eiropa. Cilvēki abās valstīs varētu maksāt ļoti augstu uh, cenu par to. Itālija un Francija ir uh, tirdzniecības uh, partneri. 76 miljardi e, eiro ir tirdzniecības apjoms. Simtiem tūkstošu darba vietu ir atkarīgas no uh, šīs sadarbības. Simtiem tūkstošu darba vietu. Ne jau elitas, bet gan cilvēku, parasto cilvēku darba vietas. Un Itālijas cilvēki vienkārši nevar atļauties vēl zaudēt darba vietas. Mm. 0,8% ir izaugsmas rādītājs šogad Eiropā, un tas ir zemākais Eiropas Savienībā. Itālijā tāds tiek sagaidīts. Jūs runājat par um, darba vietām un cieņas atgriešanu cilvēkiem, bet ļoti maz kas ir darīts, lai uh, atgrieztu šo cieņpilnu attieksmi pret dālbi. Ļoti daudz ir zaudējuši darba vietas, ļoti daudziem ir zeme apmaksātas darba vietas, un ļoti, ļoti daudz jaunu cilvēku tos eh, tie pamet valsti, lai meklētu labāku um, dzīvi. Un it kā vēl nepietiktu apta daudzu ģimeņu ietaupījumi, un viņu nākotne ir eh, apdraudēta arī diskusijās par uh, budžetu, vai tas bija nepieciešams, vai tas bija tikai viena cilvēka publiskās uh, diskusijas uh, atainojums. Uh, 1,7 miljardi ir zaudēti pēdējo pāris mēnešu laikā. Vaina tiek uzvilkta, uzvelta Bras Briselei. Vaina tiek uzvelta, bet uh, Risinājums netiek piedāvāts. Tāda ir uh, realitāte Itālijā. Lai novērstu uzmanību no ekonomiski sarežģītās situācijas, Salvīnī tagad izmanto migrācijas jautājumu. Es pats pirms divām nedēļām biju Katānijā un redzēju, un tur redzēju, kā 47 cilvēki 12 dienas nevarēja pamest glābšanas kuģi, kuģi sīvač. Daudzi no viņiem bija um, nepilngadīgi, un uh, daži no viņiem bija piedzīvojuši uh, sarežģītus laikus, un tikai tādēļ, ka viņi bija tāda tā kā izrādīšanās piemērs. Bet mēs zinām citu Itāliju, mēs zin, piedzīvojām lielo uh, Spinelli un Gasperi uh, ideju Itāliju, kas nekad, nekad īstermiņa politiskiem ieguvumiem uh, viņu valsti vai arī pat e Eiropu neiz, nedisponēja šādā veidā. Mēs un mana frakcija ļoti labi saprot, kādēļ cilvēki ir vīlušies Itālijā. Iepriekšējā valdība ļoti daudz ko paveica. Tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku tika glābti. Uh, uz jūras, un Eiropa nepietiekami reaģēja. Eiropa neizrādīja pietiekami sociāla uh, solidaritāte, bet kas tad vīlās? Nu ne jau nu, proeiropeistiskās valdības un tie, kas vēlas virzīt uz priekšu Eiropas ideju. Nu, taču Itālijā, godīgi pasakiet cilvēkiem, kas viņiem ne palīdz uh, Dublinas reformu pieņems, tie taču ir uh, Salvīni. Uh, uh, un tie taču ir eh, Kačinski un Orbani un eh, arī citi, kas bloķē šo jautājumu, un arī eh, Austrijas kurds piekritēji. Tie tači ir tādi apstākļi, kad cilvēkus jāglāb, jāglāb tos, kas ir sarežģītā situācijā jūrā. Bet šāda Eiropa vēl pastāv, un arī šāda Itālija vēl pastāv lai arī viena ar otru cīnās. Šī lieliskā Itālija, lieliskā nācija, Spinelli un Gaspārī Itālija. To redzu, kad Lampedūzas zvejnieki, kas neskatoties uz posifīnīzi likumiem, zinot, kas viņus sagaida, glāba cilvēkus vidusjūrā. Un Dičotī, jūsu pašu krā, ap, apsardzes kuģis nedrīkstēja krastā izbraukt, un viņi teica, ka tas ir ētikas jautājums. Mēs glābsim cilvēkus. Tāpat arī pilsētu mēri izrāda viesmīlību un dod cilvēkiem pajumti un piešķir ēdienu. Tā ir Itālija, tā ir lielo vērtību Itālija, un šai Itālijai sniedzam roku, jo tā mums ir nepieciešama, bet tad jūsu valdībai vajadzētu pārtraukt uh, rādīt šo smīnošo necilvēcīguma seju, jo tam nav nekādas saistības ar tie īsto Itāliju. Mums Eiropā jāvēršas pret populismu, pret tiem, kas izpausta mūsu dzimteni Itālijai. Uh, dodam mūsu solidaritāti. Itālija ir Eiropas sirdī, Eiropas vidū kopā ar tās tuvākajiem draugiem. Pirms došu vārdu Eh, Fito kungam, kurš runās EKR eh, e grupas vārdā, gribu atgādināt grupu vadītājiem, ka, ja jūs pārsniedzat jums atvēlēto laiku, tad mēs eh, atskaitīsim to citiem jūs grupas locekļiem. Fito kungs, paldies, priekšsēdātāji! Pirmām kārtām sirsnīgi sveicu Itālijas premjerministru un domāju, ka ir labs un ļoti noderīgs gadījums ķerties pie jautājumiem Um, par Eiropas nākotni. Un uh, tas ir jautājums, centrālais jautājums Eiropas uh, veidošanā un nākotnē. Ir nepieciešams uh, strādāt pie tā. Es domāju, ka šīs debatas riskē būt tādas pārāk vispārīgas. Un uh, ir nepieciešams uh, daudz uh, uh, dziļāks uh, darbs. Mēs dažkārt neizvērtējam uh, šo realitāti, kurā mēs visi uh, dzīvojam, tā ka mēs esam uzklausījuši veselu plejādi kristisku komentāru par Eiropas uh, par Itālijas eh, lomu, par um, Eiropas Savienības kļūdām, par ekonomiskiem jautājumiem, par eh, migrāciju. Tā tad nu daudz jau tika runāts. Bet eh, es domāju, ka tāpat laikā ir jāmeklē kaut kādas skaidrības elementi. Es gribētu uz kaut ko norādīt, došu arī konkrētus piemērus, tādas spēcīgas pretrunas, kuras, domāju, ir jārod atbilde jo šobrīd, kad mēs runājam par imigrāciju, viena e, tēma, kurā Itālijas e, valdība ir veikusi darbību, kas, manuprāt, nav tik negatīva, kā mums tas stāsta, bet arī noderīga un e, tiešām dod reāls risinājums problēmai un ir konkrēti soļi un Itālijas uh, Eh, jūrnieki šobrīd eh, nav jūrā, lai meklētu eh, imigrantus, bet viņi šobrīd protestē pret Eiropas Savienības noteikumiem, kas viņiem apgrūtina dzīvi. Tā tad dažas lietas pavisam ātri par migrāciju. Mēs piekrītam priekšsēdētāji, bet šis globālais līgums. Uh, Tātad pastāv tāda pilnīga neskaidrība. Jūs piedalījāties uh, ANO asamblijā, teicāt, ka piekrītat, pēc tam devāties uz Mārakešu un atturējāties par Venecuēlu. Uh, jūs runājāt, ka Eiropai ir svarīga loma, ka ir nepieciešams visiem mums runāt vienotā balsī. Nu labi, atcerēsimies, ka uh, Eiropas ārlietu ministru sanāksmē paldies Itālijas saprātam Eiropa. Uh, varēja runāt šajā jautājumā vienotā balsī, un tāpat ir ekonomiskā frontē. Tas, ko jūs teicāt, tas ir pareizi par ekonomisko analīzi, bet eh, šīs sekas, par kurām jūs runājāt, secinājumi, ko jūs izteicāt, bija pilnīgi kļūdaini. Un jūsu nacionāla attīstības politika, nu tur neesam redzējuši nekādus uh, eh, uzlabojumus, palielinās tikai deficīts un uh, Un eh, kāpēc tas tā notiek? Ir eh, tiek eh, veiktas politikas, kuras palielina valsts izdevumus, vai tas notiek struktūrālā veidā. Un vēl viena lieta. Šodien ir tāda īpaša diena, mēs jau dzirdējām, ka kamēr mēs šeit debatējam šeit, kamēr jūs runājat par izaugsmu un attīstību uh, jūsu valstī un uh, lomu, jūsu infrastruktūras ministrs ir uh, izdarījis atklājumus un uh, Eh, tā tad eh, izteica savus apsvērums, kāpēc šī eh, atgaitas vilciena līnija būtu nebūvējama. Tāpēc premjerministra kungs lūdzu dodiet mums skaidrs atbildes un parādiet, kā jūs secinājumi balstās realitātē, jo pretējā gadījumā jāsaka, jūsu darbs neiet pareizā virzienā, ne jūsu valdībai, ne Itālijai. Paldies, un tagad Alde grupas vārdā Verhofstāda kungam vārds. Grazie, io va probare di farmi intervento in italiano. Es mēģināšu izteikties itāliski priekšsādātāja kungs. Kāpēc? Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka. Um, es. Uh, esmu iemīlējis Itāliju un uh, Itālijas iedzīvotājs, un man Itālija ir vairāk kā vienkārši valsts, jo man Itālija tā ir, nu, civilizācijas uh, tāds kā šūpolis Itālija. Uh, Eh, tur ir dzimusi mūsu Eiropas eh, civilizācija un eh, dažādi intelektuāli rakstnieki, gleznotāji, nu, visi Eiropieši, man liekas, vismaz reizi ir apmeklējuši Itāliju, reizi savā dzīvē, lai atklātu Itāliju. Un, lai to izdarītu, ir jāapmeklē Itālija. Florence, apmeklēt Romu, aizbraukt uz uh, Neapoli un pēc tam mirt, nu, uh, Gēte ir eh, to darījis un citi, un eh, tāpēc eh, Kontaskungs. Tāpēc man šodien sāp redzēt Itālijas politikas deģenerāciju. Jā, tā nesākās gan vakar, un arī ne pirms gada, bet es domāju, ka vismaz pirms kādiem 20 gadiem. Iespējams ir tāds, ka šī brīnišķīgā valsts ir pārgājusi no tāda Eiropas pārliecināta aizsargātāja, Eiropas ģimenes dibinātāja, ka ir eh, kļuvusi par eh, tādu kā, eh, nu, pēdējo valstu Eiropas Savienībā, tāda, tāda ir sajūta šeit parlamentā un citur, un, nu, runāsim godīgi tas nesākās ar eh, Kontes kungu, te ir jāatcerās eh, Berluskonī laika, no nu, arī tā ir zinām realitāte. Šī nepareizā pārvaldība, eh, nu, jāsaka, pas, sāsinājās jūsu valdīšanas laikā Salvīnī, De Majo darbības ietvaros, nu, no, Tie ir patiesie šīs valdības vadītāji. Tā ir valdība, Konti kungs, kas dažkārt uzstājas pilnīgi pret eiropeiski, un tā ir valdība, kas pilnīgi atklāti uh, izsaka naidu pret uh, citām dalību valstīm, kas ir uh, mūsu Eiropas ģimenes sastāvdaļā, un Itālijas valdība ir tā, kas kavēja Eiropas Savienībai būt vienotai pret Maduro un uh, atzīt eh, Venecuēlas pagaidu eh, prezidentu. Un jūs labi zinat, kāpēc. Un tas ir eh, Kremļa, tātad un Putina spiedienā. Tā ir taisnība, tā ir patiesība. Un Tieši tāpēc ir eh, jāsaka, ka vajadzētu atteikties no vienprātības padomēm pēc iespējas ātrāk. Itālijas eh, valdība, jāsaka, nepiekrita vairākumam, lai veidotu mūsu patvērumu imigrācijas politiku, un Salvīnī kungs eh, ir specializējies, lai varētu bloķēt ostas migrantiem, bet viņš bloķē arī patiesas Eiropas robežas izveidošanu, viņš bloķē patiesu robežu apsardzi un bloķē Dublinas reformu programmu. Šobrīd tas tā notiek. Un Tas eh, man pilnīgi ir absurdi. Tā ir absurda uzvedība, jo Itālija, Itālijas eh, iedzīvotāji ir pirmie, kas maksā par, eh, šīs, par, šo, par šo trūkumu Eiropas politikā. Un vēl nākamais piemērs jūsu valdība pēdējā gada laikā ir atbildīga par uh, Eh, nākotnes stagnāciju, un eh, man ir bail, ka var iestāties arī recesija ir eh, Itālijas ekonomikā, jo jums nav stratēģija, kas vērst uz izaugsmu, tā nav jūsu valdība, ir taktika vienkārši tikai, lai jūs atkal ievērētu atkal. Tātad tāda ir šī realitāte. Un beidzošā lieta, ar to arī noslēgšu, jāsaka, jūsu valdības, De Majo valdība izmanto savu stāvokli, lai atbalstītu dzeltenās vestes tautas šo populāro kostību, kas, jāsaka, ir izvērtusies par uh, demolēšanu, kas demonē un dedzina mašīnas, uh, salauž, saplēš uh, veikalu logus, autobusu pieturas un uh, Kristofs Šalansons, es eh, viņu pazīstu, jā, Kristofs Šalansons. Es eh, zinu, kas viņš ir, un viņš ir prasījis neviena, bet divas eh, reizes. Ir prasījis, lai militārā vāra grieztos pret valsts prezidentu. Nu, šāda atbildība ir pilnīgi bezatbildīga, un Tā nevar uzvesties eh, svarīgas eh, valsts Itālijas eh, vicepremjers. 23. novembrī 17. gadā Dimaio uzrakstīja atvērtu vēstuli Emanuēlam Makronam, un tur viņš pauda savu apbrīnu un uh, ierosināja, ka piecu zvaigžņu kustība principā ir uh, Eh, ir on marš eh, Itālijas eh, versija. Nu, pilnīgs izsmieklis tā, ka mans jautājums, kontas kungs, ir, cik ilgi jūs turpināsiet būt kā tāda lellīte mm, Demāja un Salvinijas triķīšos? Aicinu uz vienu lietu iedvesmoties no jūsu itāļu līdz uh, uh, cilvēkiem Spinelli, Džampi, Giorgio Napolitano, Mario Draghi. Jā, Giorgio Napolitāni, jā. Viņš uh, bija liels Eiropietis ar lielām idejām un uh, neaizmirsīsim arī Ema Bonino, manu labo paziņu tie ir eh, vīri un sievas, kas eh, pārstāv Itālijas eh, lielumu un tās lielo un būtisko lomu Eiropā. Un tāda ir atšķirība starp Kontes kungu un visiem tiem būtiskiem personāžiem, kurus es piesaucu. Gribu atgādināt visiem, deputātiem, kas izsakās, ka e, šis e, nav Itālijas parlaments, kur mēs debatējam par Itāliju, mēs debatējam šeit par Itālijas e, nākotni un mm, Itālijas valdības teikto. Io vi sto ricordando, il mio partito politico non sostiene il governo. Mana politiskā partija neatbalsta kontas valdību, un, nu, tāpēc nevajag šeit izvērst debats par situāciju tikai un vienīgi Itālijā. Jūs vēlti, var teikt, ko jūs vēlties, protams, bet jūs varat teikt, ko jūs gribat. Un tagad Forenzas kundze Eiropas apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu kreiso spēku un brīvās grupas vārdā. Paldies, priekšsēžkungs. GUNGL vārdā. Man būtu daži jautājumi Itālijas ministra prezidentam. Kas notiek Itālijā? Tam ir liela nozīme Eiropas nākotnē. Tās ir negatīvas attīstības tendences gan Itālijā, gan Eiropā. Neoliberālā uh, politika un šī skumjā reakcija. Jūs gribat radīt trešo ceļu. Jūs vēlties pārvarēt neoliberālismu. Diendienā mūsu politiskā grupa cīnās pret šo neoliberālismu vienlīdzības vārdā. Mēs atgādinam jūs, jūs valdošo partiju vēlēšanu solījumus. Ir jāvēršas pret deficīta ierobežojumiem. Jums, kā ministra prezidentam, ir liela atbildība par kohēzijas politiku. Itālijas valdība iestājas par diferencējošu autonomiju, kas kalpo bagātajiem, nevis par kohēzijas politiku, kas būtu nepieciešama, lai Eiropas dienvidu vajadzības apmierinātu. Šī valdība atbalsta transatlantisko cauruļvadu, ir prasība par uh, tādu darba samaksu, no kuras varētu izdzīvot, kas skār miljoniem itāļu. Ir runa par 12 miljonu cilvēku izdzīvošanu. Jūs to negribat. Jūs negribat paaugstināt um, īpašumu nodokli, bet jūs gribat vienkārši visu aplikt ar nodokļiem neatkarīgi no ienākumu apjomu. Kāda atšķirība pret, ar neoliberāļiem? Jūs valdībai būtu jāgādā par Eiropas nākotni. 2018. gada 25. oktobrī arī pēc, pēc agresijas manā pil, dzimtajā pilsētā Bārī mēs um, pieņemam rezolūciju. Uzbrukums no Kāzā Palna pret fašistiskām un neonacistiskiem grupējumiem, kas glorificē fašismu. Uh, šeit ir arī Itālijas valdībai sava atbildība. Pre, ministra prezidenta kungs, kā jūs raugties uz Itālijas iekšē ministra un Kāzā Pound šīs neofašistiskās organizācijas uh, saitēm draudzīgajām? Ministra prezidenta kungs. Fašisma saknē ir cita līdzcilvēka cilvēciskuma noniecināšana. Tas ir karš pret ieceļotājiem to norādīja arī citi deputāti. Lai atminamies Open Arms, kāda bija Eiropadomes reakcija uz šo gadījumu? Man jāsaka, tas ir smieklīgi. Tas ir skumji, ko dara jūs iekšliet ministrs. Mums jāizrāda solidaritāte. Mēs dzirdējām, ka 59 cilvēkiem Itālijas ostas bija slēgts, kas bija glābti no briesmām jūrā jūs vēl arī apstiprināt vienošanos ar Turciju, kas ierobežo migrāciju. Taču Eiroparlaments vēlas Dublinas regulas eh, reformu un obligātu eh, migrantu pārvietošanu. Un tad es parādīšu arī šo attēlu. Jūs kriminalizējat tos, kas eh, pēc jūsu vārdiem pievilina bēgļus. Tie, tas ir, ļau, tie ir ļauni meli. Šie cilvēki vēlas sniegt palīdzīgu rokas līdz cilvēkiem. Tā ir patiesība, ministra prezidenta kungs. Mēra kundze Ada Palons sacīja. Jābeidz šī necienīgā ostslēgšanas politika, jābeidz šī nevalstiskā organizācija bloķēšana, jābeidz šī simtiem cilvēku deportācija. Eiropas migrācijas politikai jābūt savādākai, un tādēļ es to tagad saku ministra prezidenta kungs 8. martā Itālijā visā Eiropā demonstrēs, izies ielās sievietes, feministes. Jūs to nepieminējiet, par to nebrīnamies. Labai valdībai ir jāiestājas par sievietēm. Un sieviešu tiesību komitejas delegācijai mm, būs jādodas uz Itāliju. Viņai bija jādodas turp un jākonstatē, ka aborti ir tikuši apgrūtināti. Startautiskais sieviešu nams Romā to apstiprināja. Jums tas ir jāzina, ka sievietes prasa šo, šo stiklotos griestus saplēst un satriekt. Un uh, ir jābūt Eiropas līmenī minimālajai algai. Mēs cīnīsimies par to. Mēs cīnīsimies par to, lai Eiropa spērtu soļus uz priekšu un lai Eiropas politika gūtu panākumus, nevis jūsu valdības politika. Es uh, aicinu jūs runāt lēnāk, jo uh, pretējā gadījumā ir grūti nodrošināt uh, tulkojumu jo tādā valodā kā itāļi, nu, cenšamies eh, reizēm eh, runājam ļoti ātri, tas var sažģīt grūtības tulkiem, un tagad, nu, Filips Lambērs. Eh, Eiropas zaļo alianses vārdā. Cīļo, benvenuto. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies Itālijas premjerministram par to, ka viņš ieradās šodien sēdē. Ja mēs domājam par Itāliju, tad domājam par pozitīvām lietām. Itālijā pilsoņi uh, pauda uh, viedokli, ka ūdenim jāpaliek uh, uh, valsts uh, sektorā, un tāpat arī uh, lēma par to, ka uh, ir jāatsakās no kodola uh, enerģijas, un tāpat arī uh, Itālijā radās uh, kustība Slow Food. Uh, pretēji eh, ātrai un eh, traknebarībai. Tā ir Itālija, kas eh, ir ļoti daudzās ekonomikas jomās vadošā. Bet tajā pašā laikā ir arī problēmas. Jūsu iekšlietu ministrs. Uh, apstiprina eh, to, ka viņš vēlas Romas un Sinti no valsts izsūtīt. Jūsu valsts saskars arī ar klimata pārmaiņām, tāpat arī ekonomikas jomā jāsaka ir uh, iespējama recesija. Jūsu runā jūs ar, uh, eh, parādījāt, ka jūs neizmantojat zaļās ekonomikas kā dzinējspēku Itālijas un arī Eiropas ekonomikai. Jūs varētu um, pārņemt uh, Rossella Moroni vai kas tie Bastioli idejas. Uh, Taču tā vietā jūsu valdība vēlas izveidot uh, milzīgus uh, uh, projektus, kā piemēram Valdes Sūz vai arī citiem tādiem nereāliem re, eh, projektiem. Ja mēs runājam par budžeta jautājumiem, tad situācija arī ir sarežģīta. Jūsu eh, pārņēmtais mantojums, protams, ir sarežģīts. Itālija cieta no taupības. Uh, pasākumiem pēc Māstrihts lēmumiem. Taču tā vietā, lai veidot aliansi un reformētu eirozonu, lai mūsu kopējā valūta būtu veiksmīga visiem, jūsu valdība ir izveidojusies konfrontācijas ceļu, tādu teatrālu, nesamazinot riskus, bet tos palielinot. Un bez tam arī jūsu valsts ir pirmā, kas saskars ar migrācijas un patvērumu meklētāju problēmām. Uh, jūs varētu izmantot Pietro Bartolo pieredzu. Mm, tas ir mediķis Lampedūzā vai Riačas pilsētas mērs Domiko Lukano ir ļoti pozitīvi rīkojušies. Tā vietā jūs izmantojat migrantus kā vainīgos visās uh, Itālijas uh, problēmās un slēdzat ostas uh, kuģiem. Uh, jūs varētu arī atbalstīt mūsu parlamentu, lai pieņemtu uh, Dublins līgums un rastu risinājumu emigrācijas problēmām. Mūsu parlamenta uh, izstrādātie dokumenti tieši atbild visam tam, ko prasa jūsu valdība, bet tā vietā uh, piedzvēkšņu kustība uh, un uh, lega uh, arī neatbalsta konstruktīvu rīcību. Tā vietā, lai veidotu cietoksni no Eiropas, viņi drīzāk Itāliju atstāja bez palīdzības. Ja mēs runājam par migrācijas jautājumu un Itāliju, tad drīzāk ir jārunā arī par tiem diviem miljoniem jaunu itāliešu, kas vai nu brīvas gribas vai arī dažādu citu apsvērumu dēļ ir izbraukuši pēdējo 15 gadu laikā no jūsu valsts kā jūs aicinātu viņus atgriezties, vai arī eh, runājot par viņu brāļiem māsām, kā pārliecināsiet palikt eh, Itālijā. Itālijā vajadzētu solidārus, demokrātisks, ekoloģisks soļus spērt, lai jūsu valsts būtu eh, tās. Tās to lēmumu līmenī, kāda līdz šim ir bijuši pieņemti, jā, īsteno tādi pasākumi, kas valstu nevis paralizētu, bet gan uh, valsti attīstītu un ļautu tai attīstīties ceļā un pilsoniskā izpratnē. Paldies! Un tagad uh, grupas brīvības un tiešās demokrātijas Eiropā vārdā. Uh, Vārds Agē kundzei. Paldies priekšsādātāji, vicepriekšsādātāji Katainen kungs, kolēģi, premjerministra Konte. Šīs ir 17. debats par Eiropas nākotni, un kamēr runājam par nākotni, Jāsaka, Eiropas Savienībai pat nav tagadne. Mēs turpinam uzskatīt Eiropu, ko esam dibinājuši, uzskatām to par savām mājām, bet Eiropas Savienībām ir nepieciešama restruktūrēšana, jo tā ir būvēta no jumta aizmirstot pamatus. Mēs vēlamies šai mājai iestrādāt eh, stabilus, ilgspējīgus pamatus. Mēs gribam godīgāku Eiru, vai Eiropu godīgāku, tuvāku pilsoņiem, bez eh, eh, valstu nodalījuma, ir nepieciešama eko, reāla ekonomika, lai tā atgrieztos pie finansējuma, vairāks, vairāk sociālo tiesību, investīciju, vajadzīga izaugsma un pietiek ar nostar mm, taupību. Mēs eh, nedrīkstam aizmirst par tādām lielvarām kā Krievija, Ķīna, ASV, tie nav tikai vārdi, bet eh, tie ir arī fakti, un es lūdzu. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt par vai pret Eiropu. Kā tad ir? Daudziem ir uh, eh, pieradums uh, eh, skatīties uh, uz notiekošo, bet uh, nevienmēr, uh, tātad nevienmēr viņi saskata, cilvēki dažkārt saskata mm, adatu citu acīs, bet baļķi savā neredz. Un, uh, Jāsaka, ka taupības pasākumi ir bijusi liela kļūda, un būt Eiropietiem nozīmē, ka jābūt solidaritātei starp valstīm un nevar atstāt valtis vielas. Būt Eiropeisti, kam nozīmē neveidot nodokļu paradīzes, un uh, būt Eiropietiem nozīmē eh, nepieļaut eh, šādu muļķīgu uh, Eh, ideoloģisko kāru par eh, minimālo ieņēmumu, kas tiek garantēts eh, Itālijā tagad. Tie ir falsi eiropieši, kas ir veidojuši bankas, finanses, birokrātiju un taupības darbu, pasākumus mums vēl ir laiks un vajadzētu Itāliju ņemt kā piemēru, kur šobrīd dzimst izmaiņas. Tikai septiņos mēnešos mēs esam Uh, strādājuši, esam samazinājuši bijušiem parlamentāriešiem, esam risinājuši banku problēmas, atteikušies no uh, milzu pensijām, uh, banku sektoru pārstāvjiem, esam strādājuši pie PVN un 30 miljonus ietaupījuši no birokrātijas, un mums tagad ir pilsoņu garantētais minimālais ienākums. Esam veikuši pensiju reformu un uh, komisāri Katainen kungs, eh, jūs, jūs runājāt par Norču Umbrijā, un eh, ko mēs eh, tur redzam? Stabilitātes un izaugsmes pakts ir principā noplicinājis investīcijas, un tagad ir noticis gluži pretējais, un tas ir izdarīts uz pilsoņiem. 2019. gadā ir piefiksēts, ka Itālijas pilsoņi ir vien vairāk uztic savai valdībai, eh, vairāk nekā eh, pagājušā gadā. Un tas mūs nepārsteidz, jo eh, izmaiņu valdība ir uzklausījusi savus pilsoņus, un tas dod jaunas cerības nākotnē. Un, Prezidenta Kontes kungs, kā jūs jau teicāt, ja populisms nozīmē uzklausīt cilvēkus, tad jā, esam populisti pārāk bieži šeit, šajā parlamentā. Uh, bieži vien aizmirst uzklausīt eh, tautu, kolēģi. Cik daudzas reizes esam lūguši spēcīgu vēstījumu pilsoņiem sākt un, piemēram, atteikties no šī parlamenta divām darba vietām. Eh, šī struktūra, kur šobrīd esam, un četras dienas mēnesī katru strādājam, 200 miljonus tas izmaksā katru gadu pilsoņiem, un eh, tam nav pamata. Un mēs esam Francijas draugi un nepiekrītu, ka kāds var uh, atsaukties uz to, ka mēs atbalstam uh, vardarbīgus cilvēkus vai demolētājus. Uh, un uh, tāpat arī tos, kas kritizē mūsu valdību. Mums vajadzētu atbalstīt to, ka mēs beidzam šīs divas darba vietas parlamentam. Tā nav demokrātija. Demokrātija nav privilēģija. Un, privilē... un demokrātija nevar būt eh, par mūsu darba vietām, ēkām. Tur ir runa par algām un monstrozēm algām, kas ir eh, komisāriem kas ir tiešām kā cirtiens sejā mūsu pilsoņiem. Uh, Eiropas parlamentārieši ir privileģētie pilsoņi. Priekšsēdētāji Tajānī kungs, domāju, ka mūsu priekšlikumā mēs meklējam arī jūsu atbalstu. Mēs rūpēsimies un, pateicoties pilsoņu balsojumam, nākošās vēlēšanās un kopā tiem spēkiem, kas atbalsta izmaiņas, mēs varēsim vadīt Itāliju un nedosim to nevienam citam. Uh, ir skaidrs. Mēs mainām Itāliju un mēs tādējādi mainīsim arī Eiropu. Paldies! Per informazione. Tīri informatīvi, saka priekšsēdētājs, atgādina, ka izvēle par Eiropas parlamenta darba vietu nav šīs asamblejas kompetences jautājums, tā ir dalību valstu kompetence, tātad dalību valsts, kas ir parakstījušas līgumu. Tālāk. Gribu atbildēt Agē kundzei, ka eh, jau esmu eh, atteicies no savu Eiropas eh, komisijas pensijas, un es to pārskaitīšu labdarības iestādē. Tālāk, bet Zoto kundz, lūdzu. Laipni lūgti ministra prezidenta Konte. Jūs Eiropas parlamentā tagad ienesat pirmās patiesi inovatīvās Eiropas valdības pieredzes. Mūsu valsts suverenitāte ciena šādu valdību, kas nekrīt ceļos un kurai pietiek drosmes Briselē pateikt nē, nē šiem rīkojumiem, kas nāk no Berlīnas, nē eh, šī eh, mazā Napoleona eh, ambīcijām, kas sēž parīdzē. Jūs aizstāvat Itālijas tautas suverenitāti. Līgas un piecu zvaigžņu kustība ir parādījusi Eiropiešiem, ka ir iespējams lietas mainīt. Pateicoties iekšlietu ministram Salvīnī, nelegāla imigrācija ir apstādināta. Tagad ir beigusies šī nelegālās imigrācijas biznesa attīstība. Mēs esam arī šo neirona eh, pensiju likumu sākuši grozīt. Daudz kas jau darīts, daudz kas vēl jādara. Autonomija Venecijai, Lombardijai, Emīlijā Romāna reģionam, programma nodokļu mazināšanai. Tas jāsaka skaidri. Maduro ir komunistu diktators, un Itālija ir simtprocentīgi Venecuēlas tautas pusē, kas vēlas brīvību. Prezident Konta, mēs, līgas pārstāvi, strādājam, jo pēc Itālijas mēs vēlamies izmainīt arī visu Eiropu no gals līdz kājām. To vēlas Itāļu tauta un Eiropas parlamentu vēlēšanās cerams Salvīnī līga kļūs par Itālijas spēcīgāko partiju un spēcīgāko partiju Eiropā. Jābeidz šī banku un koncernu Eiropas darbība, šī taupības politikas Eiropa, Junkera, Merkeles un Makrona Eiropa. Mums vajadzīgs risinājums, kas būtu tautas, itāļu tautas interesēs, Itālijā, lai lēmums pieņem Itālijas pilsonis, nevis Merkele, nevis Makrons. Pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām mēs būsim spēcīgi veidot jaunu Eiropu. Tautu Eiropu, brīvības Eiropu. Tāda Eiropa, kas sargā savus robežas, kas apstādina nelegālo imigrāciju, sargā mūsu uzņēmums, mūsu darbiniekus, mūsu darbdevējus. Ministra prezidenta Kontas kungs, mēs esam pārliecināti, ka mūsu valdība valdīs vēl ilgi jo mums ir liels uzdevums, liela misija - savas valsts aizstāvēšana pret Briseles birokrātiju, Itālijas tautas suverenitātes un brīvības aizstāvēšana. Lai jums veicas, ministra prezidentkungs! Un tagad vārds pie politiskām grupām nepiederošiem Wolfam. Ministra prezidenta Konte, es ļoti priecājos šeit jūs redzēt kā Itālijas premjera. Kontes kungs, Jūsu valdības apņēmība pretoties privileģētai, e, privileģiem, kas ir Merkelei un Makronam, un pretoties Eiropas Savienības elites spiedienam, ir pierādīta šodien, kas apgalvo, ka jūsu valdība esot rasistiska, fašistiska, uh, Eh, Putinu pavadā esot, pat pret feministiem, pret eiropeiski. Eh, jūs esat par to pelnījis aplausu, jūs esat iedvesmojis demokrāts visā kontinentā un pasaulē. Jūsu valdība ir demonstrējusi, ka Eiropa nav institūciju vārdā Eiropas Savienība. Tā ir kontinents, senu tautu, senu tautu kontinents, bet tās ir senas tautas, kas strādā ar modernām metodēm. Dažreiz tās ir dzeltenās vestes, dažreiz viņi balso par Brexit, dažreiz, kā jūs piedzvājušiņi kolēģi, viņi izmanto sociālus mēdījus un pārvērš to politiskā varā vienkāršiem cilvēkiem modernas metodes, senām balsīm, bet šīs balsis ir jāatdzird joprojām. Šodien debatējam par Eiropas nākotni. Premjera kungs, jūs un jūsu valdība, jūsu kolēģi, jūs esat Eiropas nākotne. Bravo, bravo, bravo! Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Itālijas eh, premjerministru kungam atbildēt uz eh, pirmo jautājumu raundu, pirmiem uzdotiem jautājumiem. Un eh, brīvā mikrofona sadaļa būs vēlāk, saka priekšsādātājs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Jautājumi, kas te tika piesaukti, ir ļoti dažādi. Un sākot no eh, vai Eiropa ir gatava un uzbūvēta un citiem jautājumiem, kas eh, vairāk un striktāk skār eh, manas valdības piekopto politiku. Un sākšu ar jautājumu. Es neatbildēšu nevienam individuāli, bet atbildēšu tā tematiski. Tā tad sākšu ar tēmu, kurai pieskārās praktiski visi runātāji, un tā ir imigrācija gribētu atgādināt. Protams, katram drīkst būt savs eh, viedoklis, eh, uzmanīsimies, bet tas, ko ir darījusi mana valdība konkrēti, tas, kā mēs esam strādājuši pie migrācijas jautājumu un kāda ir realitāte un fakti, nu jā, pēc tam, protams, eh, visam ir savas sekas, bet uh, Mēs nedrīkstam eh, novērsties, ignorēt eh, to, kāda ir fakti un kā tas viss ir attīstījies. Jau no pirmā brīža, eh, kad sāka darbu mana valdība, pilnībā apzinājāmies, ka imigrācija ir sašķeļošs jautājums, kurš bija pārņēmis mūsu valsts simtiem tūkstoši cilvēku, kas bija izkāpuši mūsu krastos dažu gadu laikā, un Itālija. Uh, ar iepriekšējo politiku vairs e, nespēja pārvaldīt šo migrācijas plūsmu ietekmi, ņemot vērā mūsu geogrāfisko atrašanās vietu, un daži varbūt to aizmirst, bet mēs esam vidusjūras e, nu, pašā centrā, tā ka e, šie migrācijas ceļi no centrālās Āfrikas, nu, tie, nu, tieši nonāk Itālijā ņemot vērā visu notikušo, ņemot vērā, ka mēs bez jebkādas diskriminācijas uzņēmām cilvēkus, kas nozīmē, ka te nav runa par eh, integrāciju labi, eh, liksim malā šeit visu liekulību. Uzņemšana nenozīmē integrēšana. Un uh, uh, mans kolēģis, uh, viens no uh, Eiropas uh, premjerministriem, kuram bija nu, cita uh, attieksme, viņš, kad apmeklējis kādu pilsētu Itālijas ziemeļos, viņš teica, jā, Džavzēp, es saprotu, kāpēc un kādas jums ir uh, problēmas, tā tad remzot mūsu ielās, uh, imigrantus. Uh, Ko mēs darījām? Mēs piekopām struktūrētu pieeju, sapratām, ka ārkārtas eh, apstākļos eh, nu, tāda situācija nav pārvaldāma, un tāpēc izstrādājām eh, skaidru stratēģiju, desmit mērķus, sākot uh, no šīs politikas ar tranzītu valstīm un izcelsmes valstīm, no kurām nāk šīs migrācijas eh, plūsmas, kur sākas eh, šie cerību ceļi, eh, tālāk strādājot ar tranzītu valstīm, kur ir Eiropas jūras robežas un tās atšķiras no zemes robežām un attiecīgi arī tālāku izkāpšanu un atpakaļ nosūtīšanu. Gribu atgādināt, ka Itālija Eh, jūnija beigās piedaloties pirmajā padomas sēdē ļoti aktīvi piedalījās attiecībā uz eh, padomas secinājumu izstrādi. Pirmo reizi mēs runājām par eh, kopīgu atbildību, dalītu atbildību, un pirmo reizi tika runāts par principu, ka tie, kas izkāp Itālijā, viņi neizkāp vienkārši kaut kādā X valstī, bet viņi izkāp Itālijā. Tas ir Eiropā, Eiropas teritorijā. Un eh, tālāk atkal, neskatoties uz šo principu, nu, tas mm, praksē netika īstenots. Ir notikušas atkal vairākas eh, padomas sēdes, bet eh, faktiski mums nav izdevies konsekventi īstenot šos principus. Un, protams, tas nav Itālijas vainas dēļ, pilnīgi skaidri. Tā tad ne Itālijas vainas